Dear colleagues from the foreign turpināsim mūsu uh, ārlietu komitejas sēdi. Mums vēl ir daudz balsojumu priekšā. Tagad mēs nebalsosim par 11. darba kārtības jautājumu, bet ķersimies pie 16. Jo mūsu vicepriekšsēdētāja Ulrika Lunačeka man lūdza vakar, vai mēs varētu uh, veikt šo balsojumu vispirms, jo viņai ir jādodas uz Austriju, viņai jādodas uz lidostu Ulrika, vai jūs gribētu kaut ko teikt kā referenti? Tad vārds jums tagad. Jā, paldies priekšsādātāji, paldies visiem, ka neiebilstat pret šo mazo darbkārtības izmaiņu. Kā referenti Kosovas jautājumā gribu teikt, ka mums ir prieks, ka mums ir šis balsojums par pamatlīgumu noslēgšanu starp ES un Kosovu par vispārīgiem principiem Kosovas dalībai savienības programmās. Šis ir ārkārtīgi svarīgs solis, lai Kosova kļūtu tuvāk Eiropas Savienībai, jo te ir runa par kultūras jautājumiem, un mēs nu pat jau balsojām par kultūras eh, attiecībām starptautiskā mērokā. Te ir runa par kultūras izglītības eh, attiecībām, par eh, tehnisko un dažādu citu sadarbību. Un uh, Kosovai būs arī jādod savus ieguldījumus Eiropas Unības budžetā šajās programmās. Tā ka šis ir ārkārtīgi svarīgs solis Kosovas integrācijas procesā, un es gribētu lūgt jūs visus uh, apstiprināt uh, šo uh, ziņojumu, un uh, paldies. Paldies Ulrikai Lunačekai, vai ir kādi citi komentāri? Ja nē, tad mēs varam balsot. Uh, pirmais grozījums par pret, atturas, noraidīts. Tad balsojam pār uh, um, priekšlikuma projektu kopumā. Elektronisks balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. 45 par 8 pret. Sveicam Ulriku Lunačeku. Tagad nākošais darba kārtības jautājums. Tas ir um, uh, atzinuma priekšlikums, uh, ko izstrādājis Džefrīs Van Ordens par kosmosa stratēģiju Eiropā. Džefrī, vai tu ko gribētu teikt? Uh, paldies, gribēju pateikties ēnu referentiem par uh, labu sadarbību, un es ceru, ka viņi arī sekos maniem ieteikumiem balsošanai. Paldies! Paldies! Tad sākam. Pirmais kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Otrais kompromiss, kurš par, pret, atturas pieņemts. Trešais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 12. grozījums. Dažānkungs par pret atturas pieņemts. 13. par pret atturas pieņemts. 14. grozījums par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski, tātad 14. grozījums balsēm elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts ar 29 eh, pret 32. Ceturtais kompromiss, kurš par pret atturas. Pieņemts. Piektais kompromiss, kurš par pret atturas. Arī pieņemts. Sastais kompromiss, kurš par pret atturas. Pieņemts. Septītais kompromiss, kurš par pret atturas. Pieņemts. 34. kurš par pret atturas noraidīts, 35. kurš par pret atturas pieņemts. Balsojam elektroniski par atzinuma projektu kopumā, tātad elektroniski balsojam, sākam balsot. Divi nav nobalsojuši. Viens nav nobalsojis. Beidzam balsot ar 54, tātad 54 balsojuši par, 6 pret. Pieņemts šis atzinums. Tagad mēs ķeramies pie nākošā balsojuma un tas ir 12. darbkārtības jautājums. Savienības režīma izveida divējāda lietojuma eksporta preču pārvadājums starpniecības, tehniskās palīdzības un tranzīta kontrolai referente ir eh, Mariķa Šāka, vai tu vēlētos ko teikt? Acīm redzot, nē. Tād ķersimies pie balsojuma, bet eh, jā, te nu es atradu arī balsojumu sarakstu. 39. nav pieņemams grozījums, tad mēs sākam ar 40. Eh, grozījumu. Kurš par? Pret? Atturas Ļoti saprātīgi esat balsojuši. Tātad 41. 41. kurš par? Kāpēc atkrīt? Atkrīt. Atkrīt šis grozījums. Jā, tad mēs pāriem pie pirmā kompromisa. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tālāk desmitais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 47. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Pārbaudīt balsojumu. 47. grozījums. Labi. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Kā tad tā? Labi. 48. kurš par? Pret. Atturas. Nekad neaizmirsīšu šo rezultātu. Tā tad noraidīts. 60. pār. Pret. Atturas. Nesapratu īsti pārbaudam. Tātad 60. grozījums. Beidzam balsot. 45 pret, 18 ļoti skaidri noraidīts. 61. kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Pārbaudam. Labi, pārbaudam. 61. grozījums pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 32 pār 28 pret. Pieņemts. 63. grozījums. Par pret atturas. Pieņemts. 65. kurš par pret atturas. Noraidīts. 68. kurš par pret atturas. Noraidīts. 67. kurš par pret atturas. Noraidīts. 68. un 69. kurš par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tad tālāk 13. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 70. kurš par? Nē, es atvainojos, 13. ir pieņemts, tātad nākošais atkrīt. Tad nākamais ir 71. 72. kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 14. kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 73. kurš par? Pret. Atturas pārbaudam. 73. pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 74. par, pret, atturas noraidīts. 75. un 76. kurš par, pret, atturas pieņemts. 78. kurš par, pret, atturas noraidīts.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 84. kurš par pret atturas noraidīts, 85. kurš par pret atturas noraidīts, 93. kurš par pret atturas pārbaudīsim labāk 93. un žāna grozījumus elektronas pārbaudam. Beidzam balsot. Noraidīts. 94. kurš par, pret, atturs, pieņemts. 17. kurš par, pret, atturs, pieņemts. Simtais, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Simt otrais, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 103. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 104. kurš par, pret, atturas, pārbaudīsim 104. elektroniski. Beidzam balsot. 40 par 23 pret pieņemts. Kas nedarbojas? Jūsu iekārta nedarbojas. Tehnikas iet pie jums, bet tas jebkurā gadījumā nebūtu izšķiroši. Jebkurā gadījumā skaidri pieņemts. 105. par, pret, atturas, pieņemts. 108. par, pret, atturas, jāpārbauda atkal elektroniski. 108. pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 107. kurš par, pret, atturs, noraidīts. 108. par, pret, atturs, noraidīts. 109. kurš par, pret, atturs, noraidīts. 19. kurš par, pret, atturs, pieņemts. Un tagad Nonākam pie 118. grozījuma, kurš par pret atturas. No tautas partijas puses nekādu reakciju neredzēju. Par 118. balsosim elektroniski, pārbaudīsim balsojumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 119. Kurš par? pret atturas. Pārbaudam 119 elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Arī noraidīts. 120. par. Pret. Noraidīts. Pārbaudam elektroniski. 120. grozījums elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 121. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 20. grozījums kurš par, pret, atturas, pieņemts. 21. Kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudam elektroniski. 21. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ļoti skaidri redzams, ka pieņems 22. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 23. Kurš par? pret atturas pieņemts. 138. 137. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 138. Par, kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Pārbaudam 138. balsojumu elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 24. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 139. kurš par, pret, atturas, 139. nebija skaidri pārbaudam elektroniski, sākam balsot. 139. Beidzam balsot. Noraidīts. Simt četrdesmitais, kurš pār? Pret. Atturs. Noraidīts. 141. 142. Vēl viens David Mārtiņa grozījums, kurš pār? Pret. Atturas. Pieņemts. 25. kurš pār? Pret. Atturas. Pieņemts noraidīts. 145. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 146. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 147. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 148. kurš par, pret, atturas, pieņemts. Tad nonākam pie pirmā groziņa, kurš par, pret pret atturs pieņemts. 27. kurš par pret atturs noraidīts. 28. kurš par pret atturs noraidīts. 29. kurš par pret atturs noraidīts. Otrais, kurš par pret atturs pieņemts. Trešais, kurš par pret atturs pieņemts. 30. kurš par pret atturas noraidīts. 31. kurš par pret atturas pieņemts. Tas tā tad ir pieņemts. Varam pāriet pa 32. grozījumu, kurš par pret atturas noraidīts. 33. kurš par pret atturas pieņemts. 5. kurš par pret atturas pieņemts, 34. kurš par, pret, atturas noraidīts, 35. par, pret, atturas pieņemts, 36. par, pret, atturas noraidīts, 37. par, pret, atturas pieņemts. Sestais grozījums, kurš par, pret, atturas pieņemts Pārbaudīsim elektroniski. Sastais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Astotais, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 38. kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Un tagad noslēguma balsojums par atzinumu kopumā ar visiem grozījumiem. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Un pieņemts ar 49 balsīm pār, 10 pret. Sveicam referentu. Un tagad nonākam pie 13. darba kārtības jautājuma cilvēktiesību pārkāpumu novēršanu saistībā ar karu noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci, to starp uh, genocīdu. Re referents ir mūsu cienījamais kolēģis uh, Dan Predeskungs. Predeskungs, vai jūs gribētu ko teikt? Ķeramies pie balsošanas. Labi. Sākam ar astoto kompromisu, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 59. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 60. kurš par, pret, atturas, pieņemts. Šis gan ir balsošanas saraksts, kas ir ļoti garš. 9. kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 10. kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 17. kurš par pret atturas pieņemts. 11. kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 74. kurš par pret atturas pieņemts. Pārbaudam? Nē, nav vajadzība pārbaudīt. Pieņemts. 76. kurš par pret atturas pieņemts man ir apnicis. Pārbaudam. 76. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Ļoti skaidrs vairākums pieņemts. 78. kurš pār? Pret. Atturas pieņemts. 83. kurš pār? Pret atturas pieņemts, 84. par, pret, atturas pieņemts, 85. kurš par, pret, atturas pieņemts, 90. kurš par, pret, atturas pieņemts, 12. kompromiss, kurš par, pret, uh, atturas pieņemts, 13. kompromiss, kurš par, pret, atturas pieņemts pieņemts. 14. kompromiss, kurš par, pret atturas pieņemts. 15. kompromiss, kurš par, pret atturas pieņemts. 107. kurš par, pret atturas pieņemts. 109. pretis grozījums, kurš par, pret atturas pieņemts. 110. kurš par, pret atturas pieņemts. 16. kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 17. kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 80. grozījums eh, dalījums pa daļām par pirmo daļu, kurš par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas Noraidīts. 80. Labi, pārbaudam otro daļu. Balsam par otro daļu. Austeriskais grozījums sākam balsot. Viens nav nobalsojis. Beidzam balsot. Pieņemts. 82. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 18. kompromiss. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 118. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 120. grozījums, kurš par pret atturas pārbaudam elektroniski. 120. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 30 par 26 pret. 122. kurš par? Pret atturs pieņemts. 19. kompromiss, kurš par, pret, atturs pieņemts. 125. grozījums, kurš par, pret, atturs noraidīts. 128. kurš par, pret, atturs pieņemts. 130. kurš par, pret, atturs pieņemts. 131. kurš par, pret, atturs noraidīts. 132. kurš par, pret, atturs pieņemts. 137. kurš par, pret atturas noraidīts. 20. kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 141. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. 143. 143. kurš par pret atturas pieņemts. 21. kompromiss, kurš pār, pret, atturas pieņemts. 139. grozījums, kurš pār, pret, atturas pieņemts. 22. kompromiss, kurš pār, pret, atturas pieņemts. 145. kurš par pret atturs noraidīts. 149. kurš par pret atturas pieņemts. 153. kurš par pret atturas pārbaudam elektroniski. 153. pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 154. kurš par? Pret. Atturs. Pieņemts. 155. un 167. 171. kurš par? Pret. Atturs. Noraidīts. 156. kurš par? Pret. Atturs. Pārbaudam elektroniski. 158. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 23. kompromiss, kurš par, pret, atturas. Pieņemts. Tālāk. 159. grozījums, kurš par, pret, atturas. Pieņemts. 24. kompromiss, kurš par, pret, atturas. Pieņemts. 25. kompromiss, kurš par, pret, atturas. Pieņemts. 28. kompromiss, kurš par, pret, atturas pieņemts. 172. kurš par, pret, atturas pieņemts. 174. kurš par, pret, atturas pieņemts. 173. kurš par, pret, atturas noraidīts. 27. kompromiss, kurš par, pret, atturas pieņemts. 181. kurš par, pret, atturas pieņemts. 182. kurš par, pret, atturas pieņemts. 28. kompromiss, kurš par pret atturs pieņemts. 176. kurš par pret atturs pieņemts. 170. Nē, tas uh, atkrīt. Kompromiss numur 29. Kurš par pret atturs pieņemts. 30. kompromiss, kurš par pret atturs pieņemts. 31. kompromiss, kurš par pret pret atturas pieņemts. Tad pāriem pie pirmā kompromisa, kurš par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 23. grozījums, Lakpīlērs grozījums, kurš par, pret, atturas pieņemts, 24. kurš par, pret, atturas pieņemts, Ceturtais kompromiss, kurš par, pret atturas pieņemts. Piektais kompromiss, kurš par, pret atturas pieņemts. 27. grozījums, Kraula kungs. Tas atkrīt, jā. 13. kompromiss ir pieņemts. Nē, pārējām pie 28. Tātad 28. kurš par, pret atturas pieņemts. Sastais kompromiss, kurš par, pret atturas pieņemts. 32. grozījums. Tomašiča grozījums, kurš par, pret, atturs noraidīts. 33. kurš par, pret, atturs pieņemts. 34. kurš par, pret, atturs pieņemts. 35. kurš par, pret, atturs pieņemts. 36. par, pret, atturs. Pārbaudīsim šo elektronisku 36. grozījums. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 37. kurš par, pret, atturas. Pieņemts. 38. kurš par, pret, atturas. Pieņemts. 40. kurš par, pret, atturas. Noraidīts. 41. kurš par, pret, atturas. Pieņemts. Septītais kompromiss, kurš par, pret atturas pieņemts. 45. grozījums, kurš par, pret atturas pieņemts. 44. par, pret atturas pieņemts. 46. par, pret atturas pieņemts. 47. par, pret atturas pieņemts. No 47. līdz kuram tad ir blokā iespējams balsojums? 47. līdz 54. blokā balsojam, kurš par, pret, atturas, visi pieņemti šie grozījumi. Pirmais grozījums, kurš par, atkal blokā balsojam, varbūt, ka pārbaudam vispirms. Tā, tad pirmais grozījums, uh, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrais, kurš par pret atturas pieņemts. Trešais par pret atturas pieņemts. Un tagad uh, blokā varam balsot no 4. līdz 12. Vai tā ir? Nē, Lokpībīlārs kundze iebilst. Nē, Lūziņas kundze uh, iebilst. Es negribu saņemt vēl kādas komandas šeit no vārds kolēģiem. Tā, tad turpinam 4. par pret atturas pieņemts. Piektais par, pret, atturas pieņemts. Sastais par, pret, atturas pieņemts. Septītais par, pret, atturas pieņemts. Astotais par, pret, atturas pieņemts. Devītais par, pret, atturas pieņemts. Desmitais par, pret, atturas noraidīts. Pārbaudam elektroniski desmito grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 11. par pret atturs pieņemts. 12. par pret atturs pieņemts. Tad elektrons balsojam par uh, rezolūcijas projektu kopā ar visiem grozījumiem. Sākam balsot. Divi kolēģi nav nobalsojuši, viens joprojām nav nobalsojis. Mustieties, beidzam balsot. 50 pār, 2 pret, sveicam referentu. We come to Tagad 14. darba kārtības punkts ieteikums padomēji par apvienoto nāciju organizācijas ģenerālās asamblējas 79. sesiju. Kovačev kungs, mūsu godātais kolēģis, ir referents. Gribējāt kaut ko piemetināt? Vai cik žēl? Nē, tomēr. Vote. Balsosim. Pirmais kompromis grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. 53. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 52. divās daļās pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas noraidīta. 52. grozījums, otrā daļa, sākam balsot elektroniski, kolēģi vēlēs pārbaudīt. Three colleagues are still... Trīs kolēģi joprojām nav paspējuši nobalsot. Divi. Beidzam balsot. Pieņemta. 54. grozījums Lohpīlers kundze par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. 65. Uh, grozījums Kovačevs prēda par pret atturas pieņemts. 66. par pret atturas. Man izskatās, ka pieņemts, saka priekšsādātājs. Ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts. Piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. 75. grozījums par pret atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par 75. Noraidīts. 74. par pret atturas Vairākas grupas nebalso. 74. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Ar pārliecinošu pār, vairākumu 76 par pret. Pieņemts. Sestais kompromiss par pret. Atturus pieņemts. 81. par pret atturas noraidīts, 82. par pret atturas pieņemts, 84. par pret atturas noraidīts, 83. par pret atturas pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par 83. grozījumu. Jums nestrādā balsošanas ierīce. Tehniķa kungs lūdzu palīdziet deputātam. Um, problēma. Eiropai ir kāda ķībele. Okay. In the meantime, the technician can work. So it's 83. 83. Kas par? Lūdzu, celiet roku. Pret. Tā liberāļi nobalsoja. Es teiktu, ka ir pieņemts. Tagad ierīce darbojas. Ko jūs īsti izdarījāt? Uh, not this one. Probably I changed. The left wing screen is working. Yes. It's not a good sign for today, but. Uh... Kreisā pusē ekrāns darbojas. Nu jā, šodien tā nav laba zīme. Quick vote? Yeah, no, Are they already counting or what? Yeah. Well, they're counting now the votes in the moment, so. Balsis tiek skaitītas šajā brīdī. It's 83. 83. grozījums izsauciena no zāles, bet tagad balsošanas iekārta atkal darbojas. So 83, free call. 83. grozījums, trīs kolēģi joprojām nav nobalsojuši. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 40, 30 eh, par, uh, eh, 28 pret. 87. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 85 par, pret, atturas pieņemts. 85. jāpārbauda. Labi, sākam balsot elektroniski. 5. Vote is closed. Beidzam balsot. 28 pret 28. Noraidīts. Astoņdesmit seši par, pret, atturas, noraidīts. Astoņdesmit astoņi par, pret, atturas, noraidīts. Deviņdesmit par, pret, atturas noraidīts. Jāpārbauda. Labi. 90. grozījums sākam balsot elektroniski. The vote is closed. Beidzam balsot. It's been rejected. Grozījums noraidīts. Jā, ar tādu. Nu, pārliecinošu pārsvaru. Mūsu rīcībā ir iekārta, kas šad tad darbojas. Tā nu, ka kungs 89, kas par? Pret. Atturas pieņemts. 92 lohbīlere par. Pret. Atturas pieņemts. 97 par. Pret. Atturas noraidīts. 94 par. Pret. Atturas noraidīts. 95 par pret atturas noraidīts. 93 par pret atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 96 par pret atturas Pieņemts, man izskatās. Jā, pieņemts. 101 un 114 ir vienādi, kas par pret atturas pieņemti. 7. kompromiss par pret atturas pieņemts. Astotais kompromiss par pret atturas pieņemts. 111. kas par pret atturas pieņemts.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 atturas noraidīts, 138 par, pret, atturas pieņemts, 140 par, pret, atturas pieņemts, 141, jāpārbauda, balsojam elektroniski par 140, sākam balsot. It's open. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 141. par pret atturas pieņemts. 130. Tas atkrīt. 144. par pret atturas noraidīts. 145, 146 par pret atturas noraidīti. Jāpārbauda. Sākam balsot par šiem diviem. 6. Vote is open. That's closed. Beidzam balsot. Noraidīti. 143 par, pret, atturas, noraidīts. Jāpārbauda, sākam balsot par 143. It's closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 142. pār pret. Atturas. Noradīts. Jāpārbauda labi. Sākam balsot elektroniski par 142. Three missing. Trīs kolēģi joprojām nav nobalsojuši. Pieņemts. Jā, jums ļoti asa redzēja ir. 147, 48 par pret atturas. Man izskatās, ka noraidīti. Jāpārbauda. Labi. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par šiem diviem. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīt. 11. kompromiss par pret atturas Pieņemts. 155. grozījums, Tānoka kunga grozījums pār pret, atturas, noraidīts. 156 par pret, atturas, pieņemts. 157 par pret, atturas, pieņemts. 158 par pret, atturas, pieņemts. Noraidīts. 159 par pret atturas pieņemts. 160 par pret atturas noraidīts. 161 par pret atturas. Man izskatās, ka noraidīts. Jāpārbauda? Nē, nevajag. 162 par, pret, atturas, noraidīts. 164 par, pret, atturas, noraidīts. 163 par, pret, atturas, noraidīts. 12. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Thank you. 179 par pret, atturas noraidīts, 180 par pret, atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 26 par, 24 pret. Jūs uzvarējāt tā kā tā, vai, nu, jūs nedaudz nokavējāt, bet tam vairs nav nozīmes. 178. par pret atturas pieņemts. 182. divās daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas noraidīta. 183. grozījums par pret atturas noraidīts. 184 par pret atturas pieņemts. 185, 170, 195 par pret atturas noraidīti. 13. kompromiss par pret atturas pieņemts. 14. kompromiss par pret atturas pieņemts. 193. grozījums par pret atturas pieņemts. 194 par pret atturas noraidīts. 196 par, pret, atturas noraidīts. 198 par, pret, atturas noraidīts. Jāpārbauda. 198. Labi. Kolēģis vēlas pārbaudīt. Sākam balsot elektroniski. Zaļo grupa to lūdzu. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 15. Gru, kompromis par, pret, atturas, noraidīts. Pieņemts, saka priekšsēdētājs. Priekšsēdētājs sevi izlabo. 219. Eh, par, pret, atturas, noraidīts. 220 par, pret,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 atturas noraidīts. 227 par pret atturas noraidīts. 227. jāpārbauda. Labi, sākam balsot elektroniski. Two missing. Diviem kolēģiem vēl jānobalso. It's closed. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. Jā, liberāļi ir, nu, vai pa labi, vai pa kreisi. Jums jābalso ir tā uh, pārliecinošāk. 200. Ko liberāļi tagad dara? 223. par. Jūs balsot par. Pret. Atturas pieņemts. Jā, es tagad skatos tikai uz liberāļiem. 230. par pret atturas noraidīts. 229 par pret atturas pieņemts. 231 par pret atturas pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. It's closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 233 par. Pret. Atturas noraidīts. Gomešas kundzes grozījums par. Pret. Atturas pieņemts. 16. kompromiss par pret atturas pieņemts. 254, 255 divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas noraidīta. Jāpārbauda. Labi. Par otro daļu balsosim elektroniski. Sākam balsot. It's closed. Beidzam balsot. Noraidīta. 247. grozījums. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Pirmais ievilkums. Pirmais, kas par pret atturas pieņemts. Uh, numurs divi par pret atturas pieņemts. 3, 7, 11 par pret atturas pieņemti. 4, 10, 12 par pret atturas pieņemti. 5 par pret atturas pieņemts. 6 par pret atturas pieņemts. 8 par pret atturas pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par astoto. And it's closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. atkrīt, 9. par, pret, atturas pieņemts, 13. par, pret, atturas pieņemts, 15. par, pret, atturas noraidīts, 16. par, pret, atturas noraidīts. 17. par pret atturas pieņemts. 18. par pret atturas pieņemts. Jāpārbauda. 18. grūzījums sākam balsot elektroniski. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 17. kompromiss par pret atturas pieņemts. 25. grozījums Lohbīlērs kundze par pret atturas noraidīts. 26. par pret atturas pieņemts. 30. par pret atturas noraidīts. 27, 28 par pret atturas. Vai sociālists bija pret? Nu tad noraidīts.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 43. prēdas grozījums par. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Tagad balsojam par visu grozīto ziņojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 54 to 4. 54 par, 4 pret, 9 atturējās. Kovačo kungs, jūsu ziņojums ir pieņemts. Sveicu! I'm very sad to inform you that we're coming to the last vote. Paziņoju jums, ka esam nonākuši līdz pēdējiem balsojumam attiecībā uz Eiropas Savienības pārmitināšanas sistēmu. Andrikienas kundze referente, vai jūs vēlaties ko sacīt? Nē, labi. Sākam balsot. 19. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Tāpēc nevaram pāriet pie gala balsojuma. 74. par. Pret. Atturas. Pieņemts. Pārbaudīt. Labi, pārbaudam 74. Man jau gan likās, ka bija viennozīmīgi pār. Visi balsu, lielākā daļa balsošana. Nē, pārbaudam 74. We are now checking 74. Tātad pārbaudām 74. grozījumu. Divi kolēģi vēl nav nobalsojuši. One sleeping, I close. Beidzam balsot. Pieņemts 30 pret 24. Tātad 74. pieņemts, 76. Šofhauser kungs par pret atturas noraidīts, 77 par pret atturas noraidīts, 78 par pret atturas noraidīts, 79 par pret atturas noraidīts. Vēl viens palicis 80. par pret atturas noraidīts. Asnesdesmit pirmais par pret atturas liberāļi balsoja par, jā, tad pieņemts. 82. Valero par pret atturas noraidīts. 83 par pret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 The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 91, 92 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Sestais par. Pret. Atturas. Pieņemts. 93. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 95. Divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas, noraidīts, otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts. 96, 7, 9, 7, 98 par, pret, atturas pieņemts. 99 par, pret, atturas pieņemts. 100 par, pret atturas pieņemts. 101. par pret atturas pieņemts. 102. par pret atturas pieņemts. 8. par pārbaudīt 102. Labi. Veržā kundzes grozījums pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Izjūst. And the vote is already closed. Beidzam balsot. 23 pār, 31 pret noraidīts. Astotais par, pret, atturas, pieņemts. 103 par, pret, atturas noraidīts. 104 par, pret, atturas noraidīts. 105 par, pret, atturas, pārbaudam 105. grozījumu. It's closed. Beidzam balsot, pieņemts. 106 106. poškunga grozījums. Nē, tas atkrīt. Epitidējos kunga grozījums 107. par pret atturas noraidīts. 9. par pret atturas pieņemts. 108. par tas atkrīt. tas atkrīt. 109. Par, pret, atturas, pieņemts. 110. Korvin Mikke kunga grozījums. Par, pret, atturas, noraidīts. Simt vienpadsmit, simt divpadsmit, trīspadsmit par, pret, atturas noraidīts. 114 par pret atturas noraidīts. Pārbaudām 114. Mm. Think you could be right. It's been carried. Pieņemts. 115 par pret atturas noraidīts.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 pret atturas noraidīts. Pārbaudīt. Pārbaudām 120. Beidzam balsot, noraidīts. 10. un 122. par pret atturas pieņemts.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 127 par. Kā lūdzu? Pārbaudīt 126. Jūs eh, liberāļi balsojat par, es redzēju, ka jūs ceļat rokas. Labi, pārbaudām 126. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Es esmu ļoti sakoncentrējies tieši uz jums. Hundred and twenty-seven in favor. 127 pār pret atturas noraidīts. 128 pār pret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 atturas noraidīts. 134. par pret atturas pieņemts. 135. par pret atturas noraidīts. 136. par pret atturas noraidīts.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 pret atturas pieņemts. 146. līdz 147. Eh, līdz 150. par pret atturas noraidīts. Pārbaudīt, labi, 147. līdz 150. pārbaudam. Closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 151. par, pret, atturas, noraidīts. 14, 152, 153 par, pret, atturas, pieņemts. 154 par, pret, atturas, noraidīts. 155 par, pret atturas pieņemts. O, kompromiss. Septītais kompromiss par pret atturas pieņemts. 161. par pret atturas noraidīts. 163. par pret atturas pieņemts. 162. par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 169. Par, pret, atturas, noraidīts. 8. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 175. par, pret, atturas, noraidīts. 9. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 178 par, pret, atturas, pieņemts. 179 par. Pārbaudīt 178. To. Jā, EPP prasa, tad es nevaru atteikt. 178. pārbaudam, sākam balsot. Oh, no, but no, sorry. Three missing. Trīs vēl nav nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts.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 pret atturas pieņemts. 189. par pret atturas noraidīts. Nākamais atkrīt. Labi. 192. par pret atturas noraidīts. 193. par pret atturas pārbaudām 193. Right, the vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 194. veržākums grozījums. Par, pret, atturas, noraidīts. 196. par, pret, atturas, pieņemts. 195. par, pret, atturas, pieņemts. 197. par,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 203. par pret atturas pieņemts. Desmitais kompromiss par pret atturas pieņemts. 208. Vai 204. tika pieņemts? Nē. Tad par desmit kompromisu pār pret atturas Pieņemts. 208. Par, pret, atturas, pieņemts. 209. Par, pret, atturas, noraidīts. 214. Par, pret, atturas, pieņemts. 20. Par, pret, atturas, noraidīts. 21, 22. Par, pret, atturas noraidīts. 23 par pret atturas pieņemts. 24 par pret atturas pieņemts. 26 atkrīt. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss par pret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 atturas noraidīts. 51. par pret atturas noraidīts. Pārbaudam. Pārbaudam 51. grozījumu. Panzērīku un grozījumu. Sākam balsot. Close. Beidzam balsot. Pieņemts. Mariķi. Dažkārt jūs balsojat eh, pāri, jūs, eh, eh, jūs īkšķi pagriežat tā, ka es nevaru saprat, saprast, vai jūs rādat uz augšu, atvainojos par to, ka nevaru saskatīt. Varbūt jūs varat karogu turēt turpmāk. Ceturtais kompromiss tālāk. Kurš par? Pret? atturas pieņemts. Piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. 59. par pret atturas noraidīts. Pārbaudam. Bet liberāli balsoja pret 59. pārbaudam. Sākam balsot. It's closed. Beidzam balsot. Noraidīts viennozīmīgi. Sešdesmit otrais par, pret, atturas, noraidīts. Sešdesmit pirmais par, pret, atturas, noraidīts. Sešdesmit trešais par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudām. 63. grozījumu sākam balsot. Five missing. Trīs vēl nav nobalsojuši. Divi vēl. Pēc tam balsot pieņemts. Tas bija 63. Tālāk 64. par, pret, atturas noraidīts. 66. par. Nē, 65. tomēr. Man tikko informēja, ka man, mums vispirms jābalso par 65. par, pret, atturas, noraidīts. 66. par, pret, atturas, pieņemts. Sestais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 69. par pret atturas noraidīts. 70. par pret noraidīts. 71. par pret atturas noraidīts noraidīts. 72. par pret atturas noraidīts. 73. par pret atturas pieņemts. Tagad balsojam par e, ziņojumu kopumā. Gala balsojums. Sākam balsot. Hmm? No, no, this one is done. We don't. Yeah. One colleague still asleep. Viens kolēģis joprojām guļ. Beidzam balsot. Pieņemts 40 pār 7 pret. Apsveicam referenti. So, colleagues, we're 20... Tādēļ, kolēģi, mēs par 20 minūtēm esam iekavējuši darba programmu pēc 100 minūtēm produktīvu bals balsošanu šajā komitejā. Inteliģentiem cilvēkiem domāts inteliģents darbs. Esmu nonākuši uz 17. darba kārtības punktam viedokļa apmaiņa ar Patriku Kīkungu, kurš ir izpildu direktors Eiropas aviācijas drošības aģentūrā EASA. Esat sveicināti mūsu komitejā. Atvainojos, ka jums nācās eh, pagaidīt. Balsošana, diemžēl, ir bieži vien sarežģīta. Šī nav pirmā reize, kad Kīkungs viesojas mūsu komitejā. Pagājušajā gadā viņš piedalījās viedokļu apmaiņā eh, sede apakškomitejā. Šoreiz viņš eh, ziņoja par augstā līmeņa darba grupas par konfliktu zonu ziņojumu. Tas bija saistīts ar Malaysian Airlines MH17 traģisko likteni, kad, kad tā tik notraukt, notriekta lidojot pāri Ukrainas teritorijai. Tas tiešā veidā ir atstājis ietekmi uz mūsu iedzīvotāju dzīvībām, dzīvēm. Jāzap atbalsta aviāciju Eiropas Savienībā, tā skaitā mums ārējo dimensiju, Mēs uzklausīsim Kīkunga prezentāciju un tālāk jau nekavēdas ne brīdi dod jums vārdu lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie parlamentu locekļi, dāmas un kungi. Labrīt, man ir liels prieks un arī gods šodien runāt jūsu komitejas priekšā. Es pavisam īsi pastāstīšu, kas mēs esam un Eh, gribu norādīt, ka mūsu uzdevums ir aizsargāt uh, Eiropas uh, pilsoņus, runājot par drošību, gaisa pārvadājumos, tāpat ar aizsargāt arī tīri no tādas vidas aizsardzības aspekta, jo mums ir uh, jānodrošina, lai dzinēji un lidmašīnas, kas tiek ražotas Eiropas Savienībā, būtu vidē draudzīgas. Tāpat arī mēs līdzdalojamies uh, Uh, iekšēni konsolidēt iekšējās aviācijas uh, tirgus veidošanā un mūsu uzdevums ir uh, aizstaigāt, aizstaigāt Eiropas Savienības pilsoņus visā pasaulē, un tad es arī īsti pastāstīšu, kā mēs to darīsim. Tātad mūsu organizācija bija izveidota pirms 15 gadiem, 800 cilvēku strādā ķelnē, mums ir arī birojas Briselē, uh, Un mums ir 32 uh, eh, dalība valsts, tā 28 Eiropas Savienības dalība valsts, 4 tās augtās asociētās dalība valsts, kuras ir Šveic, Norvēģija, Islanda un Lihtenšteina. Viena no īpašajām iezīmēm jāsa ir tāda, ka 70% apjomā mūsu finansē nozare un 30% nāk no Eiropas Savienības budžeta, tā tad eh, lielākā daļa mūsu darbības tiek eh, veikta saistībā ar eh, pašu nozaru un tātad saņemot atbalstu no Eiropas nozars, aviācijas nozars. Mūsu starptautiskā loma, un te varbūt sīkāk centīšos pastāstīt, kā mēs to visu darām. Mēs nodrošinam Eiropas Savienības pilsoņu drošību globālā līmenī un atbalstam Eiropas uh, aviācijas nozari, un tad atkal sīkāk pastāstīšu, ko, kā mēs to visu darām. Tātad, kāds ir globālais konteksts, kādā mēs strādājam? Jāsaprot, ka aviācijas drošība, protams, neapstājas, nebeidzas uz Eiropas Savienības robežām, bet mums ir nepieciešams veicināt augstus drošības standarts visā pasaulē. Aviācija pēc dabas ir starptautiska, tāpēc mums jānodrošina, lai mm, jebkur dotos mūsu Eiropas Savienības pilsoņi, kur tiek izmantot mūsu produktu, lai būtu tādi paši drošības standarti. Tāpat arī jārīkojas, ja Eiropas Savienības pilsoņu drošība ir apdraudēta, teiksim, ja viņi ceļo ar kādu aviolīniju, tad jānodrošina, ka aviolīnija ir droša un ka lidostas ir drošas, ka iestādes ir spējīgas pāraudzīt, kontrolēt šīs kompānijas, tā tad ir jābūt drošām lidmašīnām un tā tālāk. Un, protams, mēs gribam atbalstīt Eiropas Savienības aviācijas nozari visā pasaulē. Mūsu kolēģi no Eiropas, no Uh, ASV mums uh, līdzīgs mandāts nav, bet man uh, šķiet, ka mūsu pienākums ir atbalstīt mūsu Eiropas Savienības aviācijas nozari, tā ir veicot biznesa darbības starptautiskā mērogā. Te es jums sniegšu nedaudz detalizētāku informāciju, kā mēs tādā konkrētā veidā to visu darām. Pirmām kārtām, pirmām kārtām mēs certificējam gaisa kuģus uh, ko izmanto Eiropas Savienības um, aviolīnijas. Te runa tikai par, um, te ir Boeing, um, bombardieri, lidmašīnas tiek izmantotas, tāpat arī mazāks, un iespējams nākotnē arī uh, Krievu un uh, ķīniešu ražotī gaisa kuģi. Mēs certificējam organizācijas, kas sniedz pakalpojums Eiropas Savienības uzņēmumiem, piemēram, uzturēšanai. kad ir gaisa kuģis, kas eh, atrodas kādā valstī Āfrikā, teiksim, tad uzturēšanas darbus, apkopas darbus veids Āfrikā certificēta kompānija. Mēs atbalstam Eiropas Savienības eh, drošības sarakstus, tie ir Eiropas Savienības saraksti, kuros principā ir eh, uzskaitītas konkrētas valsts un aviolīnijas, attiecībā uz kurām esam izdevuši ieteikumus Eiropas Savienībai, tātad neizmantotos pakalpojumus. Tāpat arī mēs apstiprinam visus eh, lidojumus, kas ienāk Eiropas Savienībā un kurus veids ne Eiropas Savienības pārvadātāji. Esam izveidojuši arī brīdināšanas mehānismu par konfliktu zonām un par šo eh, lietu parunāšu arī sīkāk nedaudz vēlāk, jo, kā jau jūs teicāt, es jau ziņoju atskaitījuši šai komitejai saistībā tieši ar šo aspektu. Tā tad bija uh, Mm, tādi naidīgi uzbrukumi, ir bijuši naidīgi uzbrukumi mm, gaisa pārvadātājiem pēdējo. Mm, tātad kopš 70. gada 33 nelaimes gadījumu notikuši, un mums ir mehānisms, par ko esam vienojušies ar Eiropas saimnības iestādēm un DG Home. Tātad mēs vācam visu mm, izlūku informāciju, kāda ir pieejama dažādās dalību valstīs. Tā tiek iestrādāta vienotā Eiropas eh, līmeņa draudu analīzē, un tā rezultātā tad mēs sniedzam informāciju aviolīnijām un dalību valstīm par to, vai ir vai nav kādi draudi civilie aviācija dažādās, dažādās valstīs. Līdz šim um, esam eh, izdevuši šādus 16 eh, drošības informācijas bukletus, te jūs redzat visus uzskaitītās valsts reģionos un uh, jāsaka, ir tāda ļoti nepopulāra darbība šajās minētajās valstīs, jo nevienam nepatīk, ka Eiropa saka, ka, teiksim, nav droši lidot uh, šīs valsts uh, gaisa telpā, pat ja viņi paši to uzskata par drošu. Bet es domāju, ka mums uh, tas ir jādara, ņemot vērā to, kas notika Ukrainā ar Malaizijas avio kompānijas lidmašīnu. Ko mēs darām, lai veicinātu Eiropas Savienības drošības standartus pasaulē? Par laimi, mums ir Eiropas Savienības finansēti sadarbības projekti, ko veica pārvaldē ASA attīstības valstu vārdā. Un pirms 20 gadiem bija Tikai ASV eh, regulācijas eh, noteikumu kopums, un eh, šodien jāsaka, ka mēs esam gluži tādā pašā līmenī kā regulējums ASV, un diezgan daudzas valsts ir izvēlējušās pilnībā pārņemt, pieņemt Eiropas Savienības regulējumu. Te ir saraksts, es jums parādīšu uz kartes, kā tas izskatās grafiskāk. Jūs redzat, ka uh, Jā, protams, Eiropas uh, Savienības, Eiropas valsts ir pieņēmuši šos Eiropas noteikumus, Eiropas Savienības noteikumus, bet uh, Dienvidaustrumā Āzijā, tuvējos austrumos, Āfrikā un Centrālajā Amerikā ir arī valsts, kuras ir nonā, nolēmušas pilnībā pārņemt mūsu uh, regulējumu, kas, uh, protams, ir labi vispārējiem drošības līmenim šajās valstīs, tas ir labi arī mūsu nozarē, jo mums tad ir kopīgi standarti. Un te jūs redzat reģionus, kuros mums ir Eiropas eh, Savienības eh, finansējums, kas palīdz atbalstīt eh, aviācijas drošības noteikumu īstenošanu šajās valstīs. Šie ļoti tādi veiksmīgi pasākumi ir ļoti daudzas valsts, kas pie mums griežas, lūdz atbalstu, lai mēs palīdzētu viņiem izstrādāt regulējumu aviācijas drošības jomā. kādā veidā mēs atbalstam Eiropas Savienības konkurētspēju. 80% Airbus gaisa, kur tiek pārdot ārpus Eiropas Savienības. Un atbilstoši KO regulējumam, jebkurš gaisa kuģis, kas ir reģistrēts valstī, tam ir jābūt attiecīgi šīs valsts certificētam. Un lielākā vairumā valstu tas ir tāds tīri administratīvs pasākums, Eh, pieņemt eh, šos eh, certifikātus, ko izsniedz jāsas citās valstīs, kā piemēram Ķīna, Krievija, Japāna. Viņi faktiski cenšas, mēģina certificēt mūsu produktus, lai arī gūtu, zinām, informāciju par mūsu lietotiem produktiem. Mēs atbalstam nozari, atbalstam tās dalībvalsts tātad šajās eh, darbībās, lai viņi varētu pieņemt tās certifikātus, un tā rezultātā esam parakstījuši 130 eh, darba līgumus. Nu, tādā izteiksmē, lai varētu sadarboties ar trešajām valstīm, lai tās varētu labāk certificēt mūsu gaisa kuģus. Un mums ir trīs divpusēji rīgumi ar eh, tādu jau augstāku līmeņu šo darbu atzīšanu, un, protams, arī mums ir vienošanās ar ASV, Kanādu un Brazīliju. Eiropas Savienība pat labam vēda eh, sarunas par divpusējiem nolīgumiem ar Ķīnu un Japānu. Mēs piedalāmies eh, starptautiskajās eh, standartizācijas organizācijās, te jūs redzat visas šīs dažādās organizācijas uzskaitītas. Esam mazāk spēcīgi kā ASV, jo Šobrīd mums nav iespēja tiešā veidā finansēt eh, standartizācijas eh, aktivitātes šajā standartizācijas organizācijās un panākt, lai tās pilnībā strādā mums. Eh, Turpretim ASV gadījumā viņi var izmantot ETCA, lai viņi veiktu darbu priekš viņiem. Tāpat mums ir pārstāvniecības biroji izveidoti, kas sniedz atbalstu mūsu nozarei. Te jūs redzat, mums ir četri pārstāvniecības biroji, viens Monreālā, Kanādā, otrs Vašingtonā, viens Ķīnā un nesen um, atvērām vienu arī Singapūrā. Pieci cilvēki uh, tātad strādā ārpus Eiropas un uh, tas mums jāslīdzina 120 cilvēkiem, kas strādā federālās uh, aviācijas industrijas vārdā. Nu, bet tā mēs veicam šo atbalstu, mūsu nozars atbalstu starptautiskā mērogā. Un vēl noslēgumā daži vārdi. Šobrīd mēs pārskatām EASA darbības veidu, notiek trialogs eh, starp eh, parlamentu komisiju un padomu. Tam visam ir arī starptautiska dimensija. Tā tiek eh, stiprināta un tā dod mums iespēju darīt vairāk starptautiskā mērogā. Un liels paldies par jūsu atbalstu. Es domāju, ka tas tik tiešām ir EASA interesēs un arī Eiropas nozars interesēs. Tas arī īsumā viss. Paldies par uzmanību. Liels paldies Kīkungam. Un tagad došu vārdu kolēģiem, kas vēlas piedalīties šajā viedokļa apmaiņā. Pirmais eh, runātājs Degrandes kungs no Tautas partijas. Sí, muchas gracias, señor presidente. Paldies, priekšsādātāji! Liels prieks redzēt jūs, Kīkungs. Paldies par jūsu sniegto prezentāciju. Parasti šeit eh, parlamentā tiek uzdoti nu, tādi ļoti pamatot jautājumi aģentūrām par uh, Eiropas Savienības eh, budžeta kontrolas aspektiem un par to, vai eh, viņiem ir mm, kādas iespējas izvairīties no šādas uzraudzības. Nu, visā visumā es eh, pozitīvi raugos uz aģentūrām un mm, esmu to arī skaidri teicis līdz šim. Iesaistoties šādās diskusijās, manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai mums būtu tāda efektīva pieeja aviācijas drošībai. Ņemot vērā manis iepriekš teikto, Varbūt nerunāšu par to, kas notiek trilogā. Es eh, saprotu, ka eh, trilogs ir diezgan eh, tāds smags process, bet darbs virzās uz priekšu. Mēs par to jau esam runājuši agrāk un esmu pārliecināts, ka attiecībā uz 2.6 pantu. Uh, otrā pāns asto punkts par Gibraltāru. Es domāju, ka, nu, par to tā saprātīgi vajadzētu lemt un domāt. Un no manas valsts Spānijas puses mēs eh, piekrītam eh, šīs brīvprātīgās klauzulas idejai. Nu, tas jau arī ir labi zināms, ka mēs balsojām pret 109. Eh, pantu un balsojām arī pret eh, deleģētajiem aktiem, kuriem, kurus vajadzētu izmantot tikai saistībā ar pielikumu par droniem. Tā tad, ņemot vērā visu to, ko es nu pateicu, gribētu mm, pateikties eh, jums un domāju, ka darbs, kas notiks, arī būs efektīvs, eh, bet man ir komentāri konkrētāk divās jomās. Pirmkārt, mums Mums interesē šī vienpusējā darbība attiecībā uz ASV par kliepdatoriem, portatīviem datoriem, gaisa kuģos, vai šis vienpusējais akts, viņu regulējums, kā tam būs ietekme. Es nezinu, vai tas nāk tieši, tieši no pašreizējā ASV prezidenta, vai tā ir viņa iegriba, vai tur ir kaut kāda cita loģika tam pamatā ir ļoti svarīgi, lai, lai notiktu koordinācija šajā ziņā. Mēs nevaram pieļaut, ka tiek pieņemt šādi lēmumi, kuriem ir tik plaša ietekme, un mums nav pat bijusi iespēja paust savu viedokli. Ir vēl viens ziņojums, mm, kuram esmu referents, un Arī tas saistās ar eh, drošības instrumentu certifikāciju. Šķiet, ka šobrīd eh, jautājums ir bloķēts padomē. Mēs saprotam, ka tas ir izmaksas jautājums, bet eh, man šķiet, ka ētiski nav iespējams pieņemt to, ka, mm, ka tādā brīdī kā šis, ņemot vērā visu šo kontekstu, ka drošība dažkārt stāv pāri pilsoņu brīvībām. Nu, šajos apstākļos ir ārkārtīgi svarīgi, lai būtu skaidra nostāja, tad, kad mēs redzam priekšlikums, kuriem ir tieši ietekme uz EAS pilnvarām. Es esmu bijis referents iniciatīvā par jaunām tehnoloģijām un jaunām iespējām Uh, ko tās uh, piedāvā no tehniskā viedokļa aviācijas drošībai. Un tehnoloģija nav problēma. Vairāk uh, problemātiski ir resursi, kas ir paredzēti drošībai, ņemot vērā to, cik būtiski svarīgi ir šie drošības jautājumi un cik aviācija ir pakļauta riskam un ka faktiski ir neiespējams pilnībā garantēt aviācijas drošību teroristu darbības kontekstā, neskatoties no kurienes un kādā veidā šie akti tiek veikti. Tātad visā šajā kontekstā ir ļoti svarīgi nodrošināt, lai būtu investīcijas un lai mēs varētu efektīvi cīnīties pret šiem draudiem. Un ir viena pozīcija, ko es varētu atbalstīt. Tas ir, teiksim, ņemt šo Eiropas Savienības pozīciju un uh, izvērst to plašākā starptautiskā kontekstā. Uzskatu, ka komisijai vajadzētu uzņemties iniciatīvu un paplašināt uh, šo priekšlikumu attiecināt to starptautisko kopienu, kas uh, kā tāda kopumā varētu veicināt aviācijas drošību. Tātad šie ir uh, tie punkti, ko es gribētu ierosināt, likt priekšā kīpungam. Ir, protams, arī citi jautājumi, bet esmu pārliecināts, ka arī citi kolēģi uzdos jautājumus. Paldies! Paldies eh, Degrandis kungam. Fāvas kungs ir lūdzis vārdu. Nē, acimredzot, eh, nē, nav vairāk neviens acimredzot pieteicies uzdot jautājumu, vēstē komentārus Kīkungam. Nu, jāsaka, varētu ir šāda situācija šajā komitejā, ka vairāk neviens nevēlas uzdot jautājumus. Nu, Kīkungs došu jums atbildi, iespēja atbildēt Grandes kungam. Liels paldies! Es eh, neuzsākšu tagad diskusiju par eh, parlamentu komentāriem trialogā, jo eh, darbs tur notiek šobrīd pie mm, šiem jautājumiem par lēmumu vai ASV iespējamam lēmumu uzlikt aizliegumu pārvadāt personīgās elektroniskās ierīces um, lidmašīnu salonos. Mēs šobrīd veicam diskusijas ar um, mūsu ASV partneriem, aplūkot um, to risku, kas uh, tiktu radīts, ja būtu daudz uh, klēpdatoru, kas tiktu pārvadāti bagāžas nodalījumā, jo, kā jūs zinat, lītī baterijas var gadīties, ka tās uh, spontāni zināmos apstākļos var aizdegties, un mēs zinām, ka uh, to var uh, kontrolēt tādā vienā konkrētā, teiksim, gadījumā, bet ja simtiem, teiksim, laptop tiek salikt kopā un tie visi nonāk šajā bagāžas nodalījumā, nu tad tur risks ir daudz lielāks. Tātad mēs šobrīd aplūkojam iespējams pasākums, kādus varētu teikt, ja šis aizliegums tiks eh, izziņots. Un mēs eh, šobrīd diskusējam ar saviem kolēģiem no ASV un arī tāpat no citiem pasaules reģioniem, lai mm, tātad to izvērtētu. Tā es nonāku pie šīs saiknes starp eh, drošības un drošam jautājumiem, kā jau Grandes kungs minēja ir eh, zināmas grūtības visos drošības aspektos nodrošināt šo kopīgo Eiropas pieeju, un uh, mums ir um, daudz dažādas darbības nacionālā līmenī, kā teiksim, uh, drošības instrumentu certifikācijai. Uh, mūsuprāt, šķiet tas ir normāli, ka šis drošības līmenis vai draudu līmenis nav vienāds visām valstīm Eiropas Savienībā. Tas ir tikai normāli, ka ir šis šī, šis nacionālais elements, komponents eh, drošībai, bet tāpat mēs uzskatām, ka mums arī ir tāds, eh, nu, kopējs pamats, Eiropas pamats, piemēram, runājot par konfliktu zonām. Mums eh, bija vienošanās ar dažādām izlūka aģentūrām Eiropas Savienībā, kopīgi izmantot informāciju, un es domāju, ka mēs varam darīt ko vairāk, lai nodrošinātu šādu kopīgu Eiropas pieeju drošībā un drošumā. Es domāju, ka progress ir labs. Šī draudu analīze, tātad attiecībā uz šīm personīgajām elektroniskām ietaisēm un kādu risku tās var radīt eh, salonā, nu, tas ir labs piemērs, ka Eiropai ir jāstrādā kopā un jāapmainās eh, pieredzē. Esmu optimistisks noskaņots attiecībā uz nākotni. Paldies Kīkungam! vai tālāk komentāru, jautājumu nav. Nu labi, liels paldies, ka ieradāties pie mums. Veiksmīgi ceļ jums atpakaļ uz uh, ķelni un vēlam veiksmi jūsu darbā. So, colleagues, we can then come to the item which was. Tad mēs pāriem tagad pie darba kārtības jautājumu, ko mēs atlikām uz šodienu. Un tas ir uh, Pārskats par Afrikas komitejas delegācijas darba braucienu uz uh, Dienvidu Kaukāzu. Kā jūs zinat, eh, notika eh, ad hoc misija uz Azerbaidžānu, Grūziju un Armēniju pagājušā nedēļā. Tajā bija astoņi locekļi, un to vadīju es, kā delegācijas priekšādātājs. Kolēģi, kas brauc kopā, bija Laslo Terkas, Zoko kundze no EPP, e Mamikina kungs no SND. Uh, Anģela Džambatski no ECR, Ivo Vaigls no liberāļiem, Šolckungs eh, no GOE un NGL grupas un Haidī Hautel no zaļo grupas. Mūsu delegācija bija ļoti intensīva programma, jo mēs tikai četras uh, pilnas dienas atvadāmies uz vietas un apmeklējām trīs valsts. Visā trijās valstīs tikāmies ar prezidentiem, ar ārlietu ministriem, ar uh, parlamentu, spīkeru vai vicespīkeru, tāpat ar ārlietu komitejas pārstāvjiem, tikāmies ar uh, vadošo un tāpat arī opozīcijas partiju pārstāv, pārstāvjiem, partiju pārstāvjiem, uh, pilsoniskajām organizācijām, uh, vēstniekiem un starptautisku organizāciju pārstāvjiem. Papildus tam Grūzijā mēs uh, saņēmām informāciju no Eiropas Savienības monitoringa misijas. Uh, apmeklējām dažas vietas arī, un Armēnijā mēs izteicām savu cieņu um, genocīdu upuriem pie memoriāla uh, Ervānā. Un mēs noturējām arī trīs uh, preses konferences, tātad vienu katrā valstī. Un um, galīgais preses paziņojums uh, vakar tika publicēts AFET uh, mājas lapā. Tur tā tad ir minēti galvenie jautājumi, galvenās lietas, ko mēs risinājām šīs delegācijas brauciena laikā. Galvenokārt gribētu runāt par Azerbaidžānu. Šis brauciens parādīja, ka mēs atsākam tādu atklātu dialogu mm, ar šo valsti no Eiropas parlamenta puses. Mēs atgādinām, ka Eiropas parlaments cieši seko sarunām par jaunu Eiropas Savienības un Azerbaidžānas līgumu, un tad, kad šīs sarunas būs noslēgušās, tad mums arī būs jādod savu piekrišanu visam šim darījumam. Mēs uzsvērām to, ka eh, šīs eh, sadaļas par tiesiskumu, cilvēku tiesību ievērošanu, pārs, pārstāvēšanu un citu jautājumu, ka tie visi ir eh, tikpat svarīgi kā arī mm, līguma sadaļas par tirzniecību un sektoriālo sadarbību. Eh, Grūzijas jautājumā gadījumā mēs eh, skaidri norādījām, ka šī ir vadošā valsts eh, austrumu partnerības jomā, un mēs pozitīvi vērtējam darbu, kas tiek veikts strādājot pie asociatīvā nolīguma. Tāpat laikā mēs veicinājām, aicinājām, lai valdība Tbilisī turpinātu uzsāktās reformas, īpaši runāt par tiesu sistēmas reformu, cīņu pret korupciju un nodrošinot minoritāšu aizstāvību. Visbeidzot, mēs apstiprinājām Eiropas Savienības atbalstu uh, Gruzijas neatkarībai un teritoriālajai nedalāmībai Armēnijai. Uh, Kalnu Karabahu jautājums uh, tika iekļauts, apskatīts praktiski visās sanāksmēs, un gluži tāpat kā Azerbaidžānā, mēs visu laiku atkārtot atgādinājām, kāda ir Eiropas Savienības pozīcija jautājumā, Tā tad eh, šis eh, status quo ir eh, nepieņemams, bet konfliktam nav militārs risinājums un ir nepieciešams saulēcīgi to visu risināt starptautisko tiesību ietveros. Eiropas Savienība atbalsta uh, vidutāju darbības OEC uh, un Minskas grupas ietvaros. Mēs pārunājām jauno Eiropas Savienības Armēnijas nolīgumu, kuram arī parlamentam būs jādod savu piekrišanu. Atzīmējām, ka Armēnija ir Eirāzijas Savienības savi mm, locekli, bet eh, mūsu austrumu partnerība ir ļoti svarīga. Mēs tāpat arī aicinājām, lai valdība īstenot reformas, piemēram, tieslietu sistēmā, cīnoties pret korupciju, novēršot diskrimināciju un uzlabojot arī biznesa darbības vidi un dodot iespējas nodrošināt labāku nodarbinātību, tīpaši jauniem ārmēņiem. Tātad tās eh, arī lietas, ko sabiedrība gaida no valdības. Tagad es gribētu dot eh, vārdu mūsu delegācijas locekļiem. Es gribētu pateikties Eiropas Savienības ārējās darbības dienestam un it īpaši trīs vēstniekiem - Bakūta, Belisī un Erevānā un viņu komandām, kas nodrošināja kolosālu atbalstu šai misijai Mm, pirms un tās laikā, un tāpat arī sniedza mums uh, padomu uz vietas. Gribētu pateikties AFET sekretariātu komandai par uh, ļoti labo sagatavošanās darbu un uh, visu atbalstu, kamēr bijām tur uz vietas. Tik tālu no manas puses, tagad došu vārdu kolēģiem, kuri arī piedalījās šajā braucienā. Un pirmais Lazovko kundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es domāju, ka jūs ļoti labi atspoguļojāt šo komandējumu trijās valstīs, eh, un jāsaka, ka šis komandējums bija ļoti labi organizēts. Mums radās arī labāks iespējas par tur notiekošo, un man šķiet, ka arī tas varētu rezultēties daudz ciešākās saiknēs ar attiecīgo valstu parlamentiem, un būs uh, kalpos arī kā pierādījums tam, ka mēs vēlamies vairāk uzmanības pievērst šim reģionam. Paldies, Andrēs Mamikins, lūdzu. Paldies. Es tagad runāšu latviešu valodā visplašākajā Vidus-Kaukazā. Kungs, eh, tāpēc, ka starp citu eh, latvieši tradicionāli dzīvo Grūzijā, un es, ka ziņoties par Grūziju, to, to zinu ļoti lielā uh, kopienā no 18. gadsimta, bet tas tā lirika. Uh, protams, es varu piekrist tikai priekšsēdētājiem, ka Grūzijā ir um, pirmā valsts austrumu partnerības programmā. Grūzija ir izpildījusi visu to, uh, ko mēs kā Eiropas Savienība prasam no, no viņiem. Viņi tiešām eh, cenšas ar visiem spēkiem uh, būt pēc gara Eiropas valsts. Uh, tikai es atļaušos vēl vienu remarku runājot par mm, Azerbaidžānu un Armēniju. Es pilnīgi piekritu tam, ko teica Makalistra kungs. Es piekritu tam, ka nevar būt uh, nekāds militārs lēmums principā konfliktam Kalnu Karabahā Bet eh, mans pēdējais jautājums, ko es uzdevu Armēnijas prezidentam un kas pagarināja, prezidenta atbildi pagarināja mūsu tikšanos vēl uz 40 minūtēm, eh, mana skatījumā labi parādīja, ka šis strupceļš, diemžēl, politiski turpināsies vēl ilgi. Kāpēc es tā saku? Tāpēc, ka mēs zinām, ka Azerbaidžānas puses pozīcijā ir teritoriālā integritāte un Eiropas parlaments un Eiropas Savienība oficiāli atbalsta tieši šo pozīciju. Uh, Bet Armēnijas prezidents man teica par um, iespēju tautai uh, noteikt savu ceļu un faktiski atdalīties un izveidot jaunu valstī. Un uh, kad, kad, kad es šo jautājumu Armēnijas prezidentam uzdevu, viņš pateica, arī jūs latvieši, arī jūs Latvijā vēl 1986. gadā nemaz nesapņojat par savu neatkarību, bet jūs toties atdalieties no impērijas, izveidojat jaunu teritoriju. Un tiešām es, es sapratu, ka politiski uh, um, ehm, pat cik nav militārs, eh, mi, mi, militārs uh, risinājums, tad politiski šis strupceļš vēl turpināsies ilgi, ilgi, ilgi, rauns pēc raunda uh, sarunās. Un, un, nu, varu tikai atcerēties daudzu diplomātu teikto sen, ka labāk desmit gadi sarunu nekā viena diena kara. Paldies! Thank you, Mr. Mamikins. Paldies, Mamīkina kungs! Tagad Šalts kungs, kas arī piedalījās mūsu vizītē. Paldies, priekšsēdētāji. Es varu tikai arī pievienoties izskanējošajiem pateicības vārdiem gan vēstniekiem, gan arī ārējās darbības dienestam, gan arī visiem pārējiem un, protams, arī mūsu sekretariātam kas eh, galu galā paveic lielisku darbu un sagatavoja eh, ļoti labi eh, saplānotu programmu. Es gribētu teikt, manuprāt, Kalnu Karabaha konfliktu var atrisināt tikai mierīgā ceļā. Šeit nav nekādu alternatīvu. Un mums bija iespēja tikties arī ar bēgļiem no šī reģiona, kas dzīvo, piemēram, Baku, Azerbaidžānā. Uh, Un Ir skaidrs, ka tikai pats sabiedrība var kaut ko darīt lietas labā, un nevajadzētu to visu atstāt tikai politiķu un iestāžu ziņā. Un, protams, arī ārzem diplomātu ziņā. Mums ir arī jārāda cilvēkiem šī sajūta, ka viņi paši var kaut ko darīt, ka viņi paši var būt noteicēji pār savu dzīvi. Un tā varētu arī atrast tādu ilgtspējīgu risinājumu šim konfliktam, kas arī Dienvidu Osetiju un Abhāziju ir ietekmējis. Visās trīs valstīs mēs tikāmies arī ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Un, ja runā par politiskajām tiesībām un uh, šo valstu tiesiskās sistēmas uzlabošana, protams, arī pilsoniskai sabiedrībai, tur ir jāspēlē svarīga loma. Un mēs gan arī dzirdējām uh, viedokļus, ka dažādu organizāciju pārstāvji nevienmēr eh, tajā veidā redz sava darba augļus sabiedrībā un arī nevienmēr viņi tiek, eh, viss viņu veikums tiek tā ar sajūsmu uztverts. Un mums nevajag uh, tur mēģināt ieviest mākslīgi kaut kāds ES standarts un starptautiskus saukļus. Šiem cilvēkiem ir jārisina uz vietas sociāli, ekoloģiski uh, sarežģījumi un, protams, uh, tas ir jāpaturprātā tad, kad mēs ar viņiem sarunājamies. Paldies Helmutam Šolcam un tagad Heidi Hautala lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, paldies arī par. Uh, Eh, to, ka jūs eh, tik izcili vadījāt eh, šo ceļojumu. Man bija patiešām liels prieks piedalīties šajā braucienā, un mēs devāmies uz visām trim valstīm, un tas piedāvāja izcilu iespēju uh, reizē gūt priekšstatu par visām trim valstīm. Un, protams, situācija tajās visās nav pilnīgi homogēna. Man radās iespējas, ka Azerbaidžāna, kas tagad uh, ir uzsākusi sarunas par partnerības nolīgumu, varētu sākt saprast, ka Eiropas parlaments ar vedot sarunas noteikti pievērsīsies arī pilsoniskajām brīvībām un cilvēktiesībām. Un varētu teikt, mm, laikā, kad mēs bijām šajā valstī, uh, bija uh, Eiropas cilvēktiesību tiesas sprieduma gadskārta Iljana Mamādova lietā, un uh, viņš joprojām atrodas cietumā, un viņš ir ieslodzīts, ņemot vērā viņa politiskās aktivitātes. Un mums noteikti vajadzētu uh, Eh, pieprasīt, lai tiktu nospraust ļoti stingri kriteriji eh, līguma noslēgšanai, lai arī cilvēktiesības netiktu atstāts ārpus redzes loka. Ja mēs runājam par eh, nolī, paplašināto partnerības nolīgumu ar Armēniju, tas jau ir uh, pavirzījies tālāk, mēs noteikti varam iedrošināt Armēniju, iet tālāk pa caurskatāmības un demokrātijas ceļu un jādomā arī par parlamentāro sistēmu, kam noteikti ir arī jārezultēs demokrātiskākā valstī. Es arī piedalījos uh, reiz vēlēšanu novērošanas misijā. Es ceru, ka Eiropas Savienība un ārējās darbības dienests turpinās uh, pievērst uzmanību Uh, notiekošajā šajās valstīs, jo, lai gan tika 7,5 miljoni investēti, lai modernizētu vēlēšanu iekārtas un uh, vēlēšanu iecirkņus, tomēr ir jāpastāsta arī, kas notiek ārpus tiem. Un Grūzija, jā, Grūzija ir liela valsts un jāsaka, uh, ka Grūzija ir arī tāda kā līdere šajā reģionā, bet kādreiz mēs arī to pašteicām par Moldovu, tādēļ uh, vajag būt piesardzīgiem. Uh, Un e, tā kā viņi varētu teikt, e, šeit ir pat vienīgais sprinteris, e, tad noteikti jāpatur prātā arī tas, un šis labais temps ir jāsaglabā. Paldies! Un tagad Javiers Nārts Alde grupas vārdā. Konflikts Kaukāza reģionā ir konflikts, kas, protams, ir izstaro uh, apkārtnē, tas izstaro uz visu uh, reģionu, bet mums ir jāsaprot, kāds ir konflikta cēlonis. Jāsaka, ka Kalnu Karabaks kādreiz atradās Kalnu uh, Azerbaidžānā. Un tad uh, tika runāts par teritoriālās uh, viengala, viengabalainības, uh, teritoriālās nedalāmības principu. Šeit var runāt arī par uh, Kosovu un jāsaka, ka Helsinku nolīgums uh, netika šeit pieminēts, Krievija to mēģināja ignorēt, un mēs teicām, ka tā ir tāda kā Pandoras lāde. Kalnu Karabahs. Kalnu Karabahā un Osetijā tika teikts, ka viņi nevēlas tikt integrēti uh, tādās teritorijās, uh, kas viņiem nav prātām, un tad Francija, ASV, Krievija. Minskas procesā bija līderes, tās runāja par šo konfliktu, tur bija ļoti daudz tik skaistu paziņojumu par teritoriālo nedalāmību, uh, bet līdztekus tam tika atsaukti arī militārie spēki no Kalnu Karabaha, no Kalnu Karabahas un uh, Eh, ir jārūpējas arī par pilsoņu interešu ievērošanu. Un Helsinku process tagad vienkārši tiek aizmirst, bet mums ir jādomā arī par eh, kādas teritorijas pašnoteikšanos, un tam ir jābūt eh, galvenajam principam, ko izmantot, nevis šeit tik daudz runāt par teritoriālo nedalāmību. Bet mums ir jāsaprot, no kādas um, mērauklis mēs šeit izmantojam. Jāsaka, ka arī Osetijā ir līdzīga situācija, tur ir uh, autonoma pašpārvalde. Un kādēļ, piemēram, uh, tas, kas notiek uh, Kalnu Kar Karabahā, kādēļ tas nenotiek, piemēram, um, Osetijā un kādēļ tad to nevaram pieļaut uh, Krimā? Mums ir jāsaprot, kāds ir šis process un kāds ir tā iznākums. Ir bijušas teritorijas, kur mēs, eh, piemēram, esam eh, bijuši mierā ar konkrētiem risinājumiem, un citām mums tie atkal nešķiet piemēroti. Un tad, kad mēs tiekamies, piemēram, ar uh, vēstniekiem, ar Krievijas vēstniekiem, citu valstu vēstniekiem, jautā, ko tad grib Eiropas Savienība? Uh, ir jau uh, daudz cilvēku gājuši bojā, vai mēs gribam panākt kaut kādu konsensusu Kalnu Karabahā. Un Krīma te var vienkārši tā brukt kopā. Tie ir ļoti svarīgi jautājumi. Mēs nevaram vienu dienu uz tiem atbildēt tā un citu dienu savādāk. Tas, kas notiek Kalnu Karabahā, tas ir pirmais solis. Un tas, uh, nu, izskatās, ka tur varētu būt līdzīga situācija kā Krimā kādu dienu. Bet mums ir jāsaprot, protams, tik daudz tiek runāts par Krimu, bet nu tad neaizmirsīsim arī, ko esam pieļāvuši Kalnu Karabahā. Paldies, paldies, Nārta kungs, par jūsu politiskajiem uzskatiem. Un, eh, ja tagad eh, runājam par misiju, vai kādam ir vēl komentāri, Gālēr kungs, lūdzu. Jā, runājot par Gruziju, vai uh, jums uh, izdevās iegūt vairāk informācijas par konstitucionālo uh, par uh, konstitūcijas reformu, un uh, tur bija nepieciešamas uh, divas trešdaļas balsu, un ko tad darīja opozīcija? Vai viņi ir pieņemuši kādas partijas nostāju, vai arī tomēr ir pret visu? Jā, atbilde par konstitucionālo reformu. Mēs runājam ne tikai ar valdības pārstāvjiem, mēs tikāmies ar tieslietu ministru, mēs tikāmies arī ar opozīcijas grupu līderiem, Eiropas sapnis, apvienotā Grūzija un kāda bija trešā grupa patrioti Grūzijai. Mēs eh, lūdzām panākt vienprātību. Uh, ne tikai balsojot par konstitucionālo reformu, bet arī reformējot izglītības sistēmu, un man radās iespējas, ka valdība un opozīcija ir ieinteresētas strādāt kopā, lai izstrādātu kaut kāds tāds bāzes princips. Vai kāds vēlas kaut ko piemetināt, ja mēs runājam par vēlēšanu likumu? mēs ieteicām Grūzijas varas iestādēm ņemt vērā Venecijas komisijas rekomendācijas. Nu, jāsaka, ir daži, kam varbūt tās nav pilnīgi paprātam, un citi atkal tās pieņem. Eh, Heidī, jā, es patiešām domāju, ka ļoti cerīga zīme bija tā, ka daudzi eh, bija apņēmušies ievērot Venecijas komisijas ieteikumus. Uh, Domāju, ka šī apņemšanās patiešām ir cerības rosinoša. Paldies! Eh, vēl ko eh, piebalsošu. Mūsu trīs kolēģu brauciens uz Kalnu Karabahu tika ļoti daudz apspriests gan Erevānā, gan Bakū preses konferencēs, un abās preses konferencēs izskanēja identiska atbilde. Eiropas parlamenta deputāti var brīvi pārvietoties, viņi var darīt, ko vēlas, bet šie trīs kolēģi, kas devās uz Kalnu Karabahu, viņiem nebija tiesību uzstāties ar paziņojumiem Eiropas parlamenta vārdā. Viņi uz turien devās kā privāta personas, nevis kā Eiropas parlamenta deputāti, un tādēļ viņiem ir arī uh, uh, jādzīvo ar sava lēmuma uh, sekām. Uh, Un mēs ar uh, Karīma kungu un arī Hautals kungu uzrakstījām vēstuli Azerbaidžānas parlamentam. Un arī opozīciju par to informējām. Paldies! Tagad būs paplašinātā biroja sēde, bet pirms uh, uzsākt darbu pie tās. Bet gribēju arī paziņot, ka nākamā sēde ir 19. jūnijā no 15. Uh, līdz. Uh, 18.30 un tad 20. jūnijā no 9 līdz 12.30 un no 15. līdz 18.30 un abas šīs sanāksmes notiks Briselē. Paldies!